Tātad eh, mums vajag tikt vaļā no viena sociālista un no viena tautas partijas pārstāva. Viss atrasinājies, beidzam balsot. Pieņemts. Un nākamais eh, punkts eh, - iebildumu izteikšana saskaņā ar reglamentu 106. pāntu - ārļājas piešķiršana ģenētiski modificētai kukurūzai NK603 T25. Referents Bārts Tājs. Okay, we have to vote, sorry. We have to vote the item. Atvainojos, eh, tātad eh, par 13 un 16 punktu ir jābalso kopā, jo eh, te ir runa par atļaus piešķiršanu tai pašai kukurūzai. Tātad eh, šajā punktā referents Silvija Godīna. Kā būs rezolūcija, eh, jā, tad pirmais nebūs uh, pieņemts. Un tātad uh, rezolūcijas projekts, uh, ko ir iesniegusi Silvija Godīna, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad uh, balsosim par uh, Bērts Stājas un uh, citu uh, iesniegto. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņems. Un tagad piesaiz darba kārtības punkts. Pārdzīvība, pārskata atbildība un integritāte Eiropas Savienības iestādēs. Um, referents Nesa Čilders. Mm, pirmais kompromiss. Sākam balsot. Kurš par? Kurš pret? Kas atturas? Pieņems. Ceturtais grozējums. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Otrais kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Sasais grozējums. Un tātad, kurš ir par sasu grozējumu? Kurš pret? atturas pieņemts. Sadītais grozējums. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Devītais grozējums. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Desmitais grozējums. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. Pirmstais. Kurš par? Kurš pret? Kas atturas? Balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozējums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 13. grozījums. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. 17. grozējums, kurš par, kurš pret, atturas, noraidīts. 15. grozējums, kurš par, kurš pret, kurš atturas, pieņems. 16. grozējums, kurš par, kurš pret, kurš atturas balsos neutrāliski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozējums. Kurš pār? Kurš pret? Kurš āturas? Pieņemts. 18. grozījums, kurš pār? Kurš pret? Atturas pieņems. Trešais kompromiss, kurš pār? Kurš pret? Atturas pieņems. 19. grozījums, kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas pieņems. 21. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret? Atturas. Norādīts. Trešais grozējums. Kurš par? Pret? Atturas. Norādīts. 23. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 25. grozējums. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 26. grozējums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 27. grozējums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 28. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 29. grozējums. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 30 grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas pieņems? 31 grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas pieņems? 32 grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Atturas pieņems. 33 grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas pieņems? 34. grozījums divās daļās. Pirmā daļa. Kurš pār? Kurš pret? Atturas pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 35. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 36. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas norādīts? 37. grozējums. Kurš par? Kurš pret? kurš atturas noraidīts. 38. grozējums, kurš par, kurš pret, kurš atturas pieņemts. 41. grozējums, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. 42. grozējums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 43. grozējums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 44. grozējums, kurš par, pret, Atturas pieņemts. 45. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 46. grozījums. Kurš par? Pret. 48. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš eh, atturas pieņemts? 48. grozījums. Pirmā daļa. Kurš par? Kurš pret? Kas atturas pieņemts? Otrā daļa. Kurš par? Kurš pret? Kas atturas? Balsēm elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 47. Eh, grozījums ar mutisko eh, grozījumu no EKR. Vai ir eh, kādi iebildumi pret šo te mutisko grozījumu? Iebildumu nav? Vai tomēr ir? Nē. Līdz ar to varam balsot. 47. grozījums ar EKR mutisko grozījumu. Kurš par? Kurš pret? Kurš āturis pieņems? Tagad 65. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš āturis pieņems? 49. grozējums. Kurš pār? Kurš pret? Kurš uh, eh, atturs uh, eh, pieņems? 59. grozējums. Kurš pār? Kurš pret? Balsam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 62. grozējums. Kurš pār? Kurš pret? Kas atturas pieņemts? 69. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? 50. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas balsām elektroniski? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Kas atturas pieņemts? 52. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kas atturas pieņemts? 53. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? 54. grozījums divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Kurš eh, pret? Kurš atturas pieņemts? Otrā daļa. Kurš pār, kurš pret? Kurš atturas? Balsam elektroniski. Vai visiem nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 54. grozījums zivā zaļās, pirmā daļa. Kurš ir pār? Kurš ir pret? kurš āturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Kurš pret? Kurš āturas? Balsēm elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 56. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš āturas pieņemts? 57. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš āturas pieņemts? 58. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš āturas? Pieņemts. 61. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš āturas pieņemts? 63. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. Balsēm elektroniski. Avete votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 64. grozējums. Trīs daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? Otrā daļa. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? Trešā daļa. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas noraidīts? 67. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? Tagad uh, Atzinama uh, projekts ar grozījumiem. Balsam elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienbalsību. Apsveicām uh, referentu Čilders kundzi.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 Can I ask to all uh, the members and other people who are not Vēlos aicināt uh, cienījumus deputātus arī pārējos nepiedarošos, kas uh, nav iesaistīti turpmāko darba kārtības punktu izskatīšanā. Tātad šo viesmīlīgo telpu, lūdzu, iesaistiet laipni. I ask another time to all the people when. Vēlreiz, um, dārgie klātsošie, tie no jums, kas nepiedalās nākamā darba kārtības punktu izskatīšanā, lūdzu atstājiet šo telpu. Mēs turpināsim ar 16. punktu mūsu darba kārtībā. Eiropas uh, semestris ekonomiskās politikas koordinācijai. Iegadējais kāda um, ziņojums uh, par 16. gadu tātad. Un nekavēties došu vārdu referentam Andrejam Kovačika kungam. Lūdzu. Kovačak kungs jums vārds. Paldies, priekšstādātāji, kolēģi. Mēģināšu īsti, īsti paskaidrot, kādi ir svarīgākie man atzinuma projekta elementi. Kā jūs zināt, ikgadējais izaugsmes apskats, kas uzsāk ikgadēju ekonomikas un budžeta koordinācijas ciklu, pirmā, tātad šis pārskats ir publicēts pirms pāris dienām, un līdzsaks ekonomikas politikajam progresam. Šis ziņojums domāts ar tām, lai um, sekot līdzi Eiropa 22 mērķu sasniegšanai. Nu, diemžēl šeit uzlabojumi atsevišķās jomās ir bijuši diezgan uh, kusli. Un nu, ir svarīgi, lai mēs um, vēlreiz uzsvērtu un apliecinātu savu apņēmību un um, realizēt savas podkāstu ambīcijas. Mums ir jāspēj demonstrēt mūsu pilsoņiem, ka šī stratēģija domāt ne tikai tām, lai eh, Eiropas Savienība atlaptu, bet arī beidzot um, atkal stātos uz ilgtermiņa izaugsmas taks. Eiropa 22 stratēģijas mērķi ir tikpat aktuāli kā, kā jebkad. Un šī stratēģija joprojām var kalpot kā pareizais, adekvātais um, satvars izaugsmes un jaunu darba vietu radīšanai. Lisabonas stratēģijas uh, kļūdas ir kalpojušas kā mācība šai jaunajai visaptrošajai stratēģijai. Un tagad ir pagājusi apmēram puse no šīs uh, politikas cikla un tagad nepieciešams jauns impulss. Pamazām atgriežas um, izaugsme Eiropas Savienības tautspējā, un līdz ar to ir pienākuši sasniegt pareizie priekšnoteikumi, lai koncentrētos uz ilgtermiņa vīzijas sasniegšanu Eiropai. Un ir svarīgi, lai pārskatītu Eiropas 2020 stratēģiju, tiešām tiktu iestrādāt Eiropas semestra procesos, lai nodrošinātu adekvātu progresu monitoringu, sasniedzot nesaistošos Eiropas 2020 mērķus un, un panāktu nu, labu apšo mērķu īstenošanu. Vides un veselības aspektiem ir eh, diezgan centrāla loma Eiropas semestra ietvaros, jo tie nodrošina ilgspējīgu perspektīvu mm, izaugsmē un investīcijām šajā jomā. Kopumā mēs atbalstam komisijas jauno pieeju koncentrēties uz svarīgākajām prioritātēm, tomēr vienlaikus jāpaturprātā, ka ekonomikas eh, ekoloģizācija zaļināšana tā sacīt, un efektīvāk eh, veselības aprūpas eh, sistēma uzlabos mūsu konkurētspēju, tāpat arī uzlabos piegāžu drošību, un visbeidzot arī uzlabos eh, mūsu pilsoņu veselību un labklājību. Eiropas semestrs ir svarīgs instruments, lai panāktu attiecīgās struktūrās reformas šajā jomā. Vides un veselības aspektiem ir jātiek ņemtiem vērā dažāda, dažādās jomās, jo tie sekmē dažādu Eiropas Savienības mērķu sasniegšanu, un tāpat arī uzlabo um, tautsēmnisko potenciālu un um, situāciju darba tirgu. Statistika skaidri uzrāda, ka pat uh, ekonomiskās liepas līdz gados uh, nodarbinātība šajos sektoros uh, uzlabojās. Ir pieņemts lēmums optimizēt Eiropas uh, semestra mehānismu un procesu, un tā rezultātā esam piedzīvojuši to, ka vīdes un veselības rekomendāciju skaits valstīm specifiskajās rekomendācijās ir būtiski samazinājušies. Un 41 šādas rekomendācijas 14. gadā līdz tikai 14 šādu rakstu rekomendācijām 14. gadā. Bet, protams, tā rezultātā nav vien politiska rakstura pavērsiena šajās jomās, negan tāds, ka šo rekomendāciju īstenošana bieži vien nav izsakmējusies tomēr, jo šīs rekomendācijas reizēm bijušas pārāk izslūdušas, lai koncentrējušās tikai uz vidas vai veselības mm, aspektu miedarbību ar eh, fiskālo mm, ilgspējīgumu, fiskāliem aspektiem. Uh, Pozitīvi vērtējam komisijas mēģi uzsākt diskusiju par šiem jautājumiem, lai sekmētu konverģenci starp dažādiem ekonomiskiem un sociālajiem indikatoriem. Tas var būt arī labs veids, kā uzlabot uh, dalībvalstu atbildību un uh, liktu izvērties dalībvalstīm apcirpt uh, budžetu uz veselības un, un vidas rēķinu, jāņem vērā ilgtermiņa mēķi. Šiem indikatoriem jākalpo kā mm, pamatam rekomendācijām un jāatbilst eh, Eiropas Savienības 2020 eh, eh, stratēģija ilgspējīgai attīstībai un patreizējām likumdošanas iniciatīvām, piemēram, tā tā sauktā aprīdas ekonomika, cirkulārā ekonomika un tiesības aktu pakotni šajā jomā. Un vispēc daži vārdi par to, kādēļ, manuprāt, veselības aprūpa Eiropas semestri ietvaros ir pelnījusi tomēr lielāku uzmanību. Mēs visi zinām, ka Eiropas Savienībā šajā jomā ir ierobežota kompetence, bet realitāte tomēr liecina par to, ka uzlabojot sadarbību šajā jomā, tomēr būs liela iegūmi dalībvalstīm, un tādējādi mēs sekmēsim uh, izaugsmas un jaunu darba vietu darba kārtību. Tāpēc veselības aprūpas uh, kvalitāte jāuzlabo, jāuzlabo veikspēju šajā jomā tā sacīt, un arī jāmazina atšķirības starp dalībvalstīm. Šobrīd varbūt arī likšu punkts savā runē, labprāt uzklausītu arī citu kolēģu viedokli, piemēram, ēnu referentu un, un tātad koordinatoru viedokļus šajos jautājumos. Nu, paldies jums par uzmanību. Paldies! Nu, sāksim ar ēnu referentiem. Zuriņā kungs pirmais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uh... <coughs> Paldies, priekšstādātāji. Un es pateicos uh, referentam par uh, veikto darbu. Mums bija laba sadarbība un vēlos vien piebilst, eh, pievienot trīs eh, punktus. Pirmkārt par komisijas paziņojumu un tad par eh, referentu gatavotu atzinumu un tad vēl viens papildus komentārs man būs. Tātad pirmkārt par komisijas paziņojumu. Tātad sociālajā un vides politikas aspekti vairāk jāņem vērā, vairāk nekā līdz šim. Un tas, protams, ir pareizi ir nepieciešama labāka sadarbība, zināšanu, informācijas apmaiņa par sociālo un vidas aspektu, aspektu iestrādi dažādās politikas jomās, bet svarīgi, svarīgākais būtu, un tas attiec uz principā visiem uh, Eiropas semestra dokumentiem, svarīgākais būtu sagaidīt konkrētas priešlikumus. Nu, piemēram, teikt, attiecībā uz enerģētikas uh, ietaupīšanai vai līdzīgiem pasākumiem, būtu svarīgi sagaidīt konkrētus pasākumus no, no šī komisijas dokumenta. Atzinumā referents norāda uz uh, tādiem svarīgākiem aspektiem - 2020 mērķi, energoefektivitāte, energotaupīšana, ilgspējīga attīstība, kā arī tas, ka veselības aspekti vairāk būtu jāņem vērā, un tas viss ir tiesa. Taču es domāju, ka mēs nedaudz pārliek ierobežojuši skatāmies uz, uz šo procesu tagad. Jāpadomā, kādos laikos tad dzīvo. COP21 sanāksim Parīzē, bēgļu krīze. Un es domāju, ka šajā kontekstā mēs varētu tomēr no savas puses sūtīt tādus papildus impulsus eh, attiecībā uz tēmām, eh, kur, kurām tomēr varbūt arī savienībā vajadzēja aktīvāk eh, nodarboties. 21 gadsimtā Eiropai nepieciešama uh, zaļa ekonomika, protams, tas ir skaidrs, uh, bet uh, tas ir nu, kompromiss, kas sevi ietver dažādas, daudzveidīgas tēmas patiesībā. Vides un sociālo aspektu respektēšana jau neiet virzienā pret darba vietu radīšanu un izaugsmi, un uz otrādi, un vidas aspekti jau var sekmēt ekonomikas izaugsmi patiesībā. Un, Nu, šajā Eiropas komisijas dokumentā jābūt um, arī kāda perspektīva attiecībā uz um, mēķiem un darbu pēc 20. gada. Jāsāk pat varbūt domāt. Nu, daudz vidas aspekti, piemēram, nu, jau tagad uh, tiek plānota ar perspektīvu krietni ilgāk par 20. gadu. Un ir svarīgi, lai mēs arī mūsu ziņojumā to atspoguļotu. Nu, svarīgākie aspekti, protams, ir eh, jāsaglabā no semestra procesa. Paldies, Fārijas kungs, lūdzu. Obrigado, Sr. Presidente. Um... Paldies. Eh, Priekšsēdētā pirmām kārtām ir iesvēlas pateikties eh, referentam Kovačeka kungam. Paldies par sagatavotu atzinumu projektu. Tiešām ir labi pastrādāts. Diezgan no augstvērtīga kvalitāte šajā stadijā, tā kā tiešām prieks ar to bija patīties. Nu, tagad daži komentāri. Nu, teksta eh, sagatavotais projekts ir diezgan visaptverošs, izsmeļošs, un, eh, nu, man arī liela pretensija pret vairumu piedāvāto tēžu un ideju šeit nav. Nu, varbūt par uh, ekonomikas ekoloģizācija vai, vai apzaļumošana, tā teikt. Nu, ja mēs pārāk ar to aizrausimies, tad no tā var zaudēt Eiropas tautsainicības konkurētspēju. Tas būtu jābūt prātā, nevajag pārspīlēt. Un tad skaidri uzsvērt to, ka, lai veiktu papildus ekoloģizācijas pasākumus, vai tas uzspiestu uzņēmējiem, nu, ir nepieciešams kāds satiesks analīzes instruments sākumā, lai mēs paskatītos, kas notiek un kādas tad varētu Um, veidoties sinerģijas efekts um, dalībos līmenī, teiksim. Es domāju, ka tas um, būtu ļoti noderīgi. Ja sevišķi mēs domājam par ilgspējīgas attīstības uh, mērķiem, pēc 12. gada, mums ir nepieciešams nodrošināt to, lai ekonomika būtu efektīvāka globālajā pasaulē. Nu, mums kolēģis arī bija būtībā uz to norādīja. Un, Mums ir nepieciešami efektīvāk ražošanas procesi, ir ja nepieciešams efektīvāk izmantot um, ierobežotos resursus, kas ir mūsu rīcībā, un jārada tāds darba veids, kas ir ilgspējīgs. Šajā analīzē vērst uzmanību uz uh, sistēmiskām problēmām, ka nepieciešams reformēt, piemēram, arodu izglītības jomu ka jāņem vērā iztrūkumu darba tirgu, ka trūkst profesionālu uh, darba roku, piemēram, uh, inženieru, veselības aprūpas speciālistu un tā tālāk. Tas būtu jāņem vērā un būtu uh, jāspēr solīt pretī uzņēmēju vajadzībām. Un šeit jādod stimuli labākai augstāko mācību iestāšu sadarbībai ar uh, profesionālām organizācijām, ar eh, eventuāliem darba devējiem. Pirknē eh, dalība valsts ir noteikti jāmodernizē arī veselības aprūpas sistēma, šeit pilnībā piekrītu referentam. Mums eh, tāpat arī jānorāda, ka šī joma ir darba spēka avots, teiksim, Nu, ka tas arī tāds labklājības uh, avots, ko augstu vērtē visi Eiropas uh, pilsoņi. Un vēl vēlos papildināt, uh, kā sacīja pats referents. Nepietiek domātiem par finansiālām investīcijām, jāņem vērā vides un sociālajā aspekti jo tā galgulā ir eh, ilgspējīgas attīstības atslēga. Jādomā par nodokļu stimuliem eh, inovācijām, jo sevišķi runājot par eh, tautsveicības ekoloģizāciju, zaļumošanu. Nu, tas nepieciešams tātad stimulu ekonomiskai izaugsmē šajā jomā. Vairāk uzmanības būtu jāpievērš sociālajiem indikatoriem, Nu, jo tomēr pastāv, kā, kā parasti, sabiedrības eh, iztumšanas un, un maģinalizācijas, kā arī nabadzības risks atsevišķām sociālām apreņām. Tas jāņem vērā, nepieciešams nodrošināt konverģenci savienības eh, līmenī šajā jomā, runāt par tādiem šādiem rādītājiem. Lūk, bet ir tādi, principā, apsveicams darbs, eh, var atbalstīt šo atzinumu. Paldies! Šleka kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Please allow me to continue in Croatian. Paldies, priekšstādā turpināšu savā centrā valodā, horvātu valodā. Un vēlos pabeigties, pateikties Kabāču kungam par um, veikumu. Tiešām labi pastrādāts. Un, um, un nu, šīs um, runas par Eiropas eh, semestri atkārtojas eh, katru gadu, un, un eh, principā process ir apsveicams. Es atzinumu vērtēju pozitīvi. Vēlos uzsvērt vairākus elementus. Apredzes ekonomika, ja cirkulāra ekonomika, tā ir aizvien pieaugoša nozīme. Šeit tiesība akti, kas saistās ar atkritumu efektīvāku apsaimniekošanu, ir noteikti jābīd uz priekšu. Noteikti jāmazina Eiropas Savienības energo atkarīgums, ir sevišķi atsevišķos reģionos, un tāpat ilgspējīga attīstību un um, sacensības konkurētspēju jāstiprina. Tāpat mums ir jāstiprina pilsoniskās sabiedrības loma šajos procesos. Runājot par Eiropas semestra um, izvērtējumu, šeit jāņem vērā klimata pārmaiņu atstātā ietekme, kā arī ekonomikas un struktūrālo reformu ietekme. Rezultāti uh, plāns būtu tiekties, protams, pēc sinerģijas efekts ar dažādām politikas, eh, politikas pasākumu jomām. Pilsoniskai sabiedrībai šeit noteikti būtu jāpiešķir eh, prominentāla loma, jāuzklausa pilsoniskās sabiedrības viedokļi. Un arī es uzskatu, ka veselības aspekts nav pietiekami uzsvērts eh, šajā atzinumā. Tāpat arī, lai valstīs jāveic izglītības sistēma reformas, ir jā, noteikti vairāk jākoncentrējas uz eh, specializāciju, jomās, kurās pietrūks darba roku, tādējādi mēs stimulēsim ekonomikas izaugsmi. Un eh, šim semestram jākalpo tieši šādiem mēķiem. Paldies! Paldies, vai vēl kāds kolēģis vēlētos izteikties par šo jautājumu? Neredzu. Tādā gadījumā vārds jaunam Kodēs Kukungam, kas pārstāv komisiju. Lūdzu, Kodēs Kukungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdi. Es teikšos īsi. Vēlos pateikties par um, to, ka izrādēt interesi šajā, par šo jautājumu, par Eiropas uh, semestri, un pateicos uh, referentam par veikto darbu. Mēs um, pozitīvi vērtējam šo jūsu izrādīto uzmanību. uzmanību. Vīdes ģenerāla direktorātā mēs tieši sarbojamies ar uh, ģenerāla sekretariātu, kā, kā arī kolēģiem no finanšu ģenerāla direktorāta. Un tiesa, ka pēdējos eh, gados eh, uzmanības centrā ir bijusi, bijuši makroekonomiskās stabilitātes un izaugsmas jautājumi. Nu, protams, tas ir tā arī visi pamatot iemeslu dēļ. Komisija vēlējās, lai labāk un sekmīgāk un, un ātrāk tiktu īstenot tās sagatavotās rekomendācijas šajomā, bet vienlaikus, kā sacīju, mēs, eh, mums ir cieša sadarbība ar citiem kolēģiem Un pēdējie pētījumi arī liecina par to, ka vides eh, politika sekmē ekonomisko izaugsmu jaunu darba vietu radīšanu, nu, piemēram, eh, vides fiskālā sloga pareiza eh, uzstādīšana var kalpot kā labs stimuls ekonomikas izaugsmē, un ir šādi pētījumi dati mūsu rīcībā. Mums kolēģi tos ir sarūpējuši, un arī šogad un arī nākamajā 16. gadā valstīm specifiskās rekomendācijas eh, nefigurēs, eh, šās nefigurēs vides aspekti, bet eh, atzinumos, ko gatavojam dalību valstīm, šie aspekti tiks iekļauts. Mums ir laba starpība ar dalību valstīm, mums ir ekspertu grupa, kas nodarbojas tieši ar šo jautājumu, proti, kā, kā mums varam uzlabot vidas aspektu pienesumu semestra mehānismā un otrādā. Paldies! Paldies! Un tagad došu vēl vārdu referentam. Un diskusijas uh, noslēgumam un, un rezumēšanai. Paldies uh, kolēģiem, saka Kovačaka kungs. Un um. tiešām, kolēģi, jūsu pieminētie jautājumi un tēmas ir svarīgi tos es ņemšu vērā un nešaubos, ka kopējiem spēkiem mēs arī pieņemsim labu atzinumu, labas rekomendācijas no mūsu puses, energo efektivitāte, klimatu pārmaiņas, tāpat migrācijas nesāks izaicinājums, atkrituma apsaimniekošana, citi vidas aspekti, nu, kā arī izglītības jautājums, kā mm, panākt uh, to, lai, lai jaunieši vairāk apgūtu tātad ar vidas aspektiem saistītas profesijas. No tā, tas ir svarīgi. Komisijas atsaka, ka tās rīcībā esot dati par vidas politikas uh, ietekmi, kā tā šī, ka šī politika sekmē jaunu darbu radīšanu darba valstīs. Es labprāt iepazīdos ar šiem datiem. Un sevišķi, ja šie dati pieejami pa dalību valstīm. Un tas nav nekāds noslēpums, un to arī pieminēja kolēģi, ka veselības jautājumi tomēr nav pietiekami pārstāvēt šajā, šajā semestra procesā un uh, nav pelnījuši pietiekamu uzmanību. Un dažu dalību valstu mērķis ir uh, panākt to, lai valstīm specifiskās rekomendācijas uh, tā, to būtu mazāk, jo sevišķi uz veselības rekomendāciju rēķinu, lai valsts vēlas pan, tātad uh, aicināt komisiju izvairīties no rekomendācijām šajā jomā, uzsverot, ka tas ir viennozīmīgs subsiditāts jautājums un uh, tas atrodas tikai un vienīgi dalību valstu kompetencē, bet mans viedoklis tomēr tāds, ka es aicinu jūs to atbalstīt, ka mums tomēr vajadzētu uzstāt uz to, ka veselības aspekti, veselības eh, komponents eh, spēlē prominentāku lomu šīs semestri ietvaros. Vēlreiz nu, paldies visiem no manas puses un uh, gaidu, ka mums būs laba sadarbība ar ēnu referentiem. Paldies! Now, we... Nu, paldies arī jums! Un tagad uh, neliels pārtraukums. Mēs gaidām komisijas pārstāvjus par nākamo punktu. Bet pirms noslēgt šo punktu atgādināšu, ka termiņš grozējumiem ir 8. decembris līdz 2012. Grozījumus lūdzu iesniegt tikai angļu valodā, jo, ja zināt, šim punktam mums vienmēr pietrūkst laika. Mēs komitejā eh, balsosim, tas Renvī komitejā balsosim nākamreiz tiekoties Strasbūrā 21. janvārī. Ekon komitejā balsosim februārī un plenārsēdē cerams martā. Lielas paldies! Un tagad mums tiešām nedaudz jāpagaida, kamēr būs ieradušies komisijas eksperti. Paldies! 5 o'clock. We can uh, start. Un tagad, kolēģi, mēs varam atsākt sēdi. Mums ir jautājums, ko uzdot komisijai. Mēs uh, vēlamies apspriest um, vides likumdošanu ar komisiju. Un tad um, mums interesē, kā notiek īstenošana, notiekumu īstenošana. Uh, Tātad to noteikumu īstenošana, kas šobrīd spēkā. No komisijas puses uh, ar mums ir Marianne Vēninga no C direktorāta un uh, Uzreiz dosim viņa vārdu. Paldies priekšstādātājiem un eh, jauku pēcpusdienu visiem. Par šo pirmo jautājumu atbildēsim šādi. Komisija nav redzējusi Lielbritānijas valdības gaisa kvalitātes eh, plānus, eh, kas bija jāpārtais saskaņā ar laba gaisa kvalitātes direktīvu. Uh, Mēs saprotam, ka tika paveikts liels darbs Lielbritānijā mm, no iestāžu puses. Mēs gaidām uh, uh, pārstrādātos uh, gaisa kvalitātes plānus no Lielbritānijas iestādēm. Nu, pagaidām nevaram ziņot, vai uh, tie būs pilnīgā, pilnībā atbilstīgi. Mēs runājam par 38 zonām, kur um, izmēši ir uh, pārsniedz normam, mm, um, atbilstībai um, jātiek garantētai, un līdz ar to komisija gaida ambiciozus pasākumus, uh, un tad ar nepacietību ieskatīsimies plānos uh, uzreiz, kad tos būsim saņēmuši. Uh, Mēs vēlamies panākt pilnīgu atbilstību visām zonām līdz 2020. gadam, izņemot Londonu, kur eh, šis termiņš ir garāks līdz 25. gadam. Nacionālā līmenī eh, šķiet eh, valsts ir apņēmusies izveidot tīras zonas, laba labu gaisa kvalitāti, līdz ar to notiek arī automobīļa elektrifikācija, un tātad tīri ir hibrīds automobīļi tiek popularizēti, bet, nu, pagaidām šie mērķi nav īsti kvantificēti. Komisijai ir uh, pozīcija, kas tiek gatavota par šiem plāniem, kas tiks uh, prezentēta gada beigās. Tātad. Uh, tikai 15 gadus pēc eh, gaisa kvalitātes direktīvas stāšanās spēkā eh, sagaidām mm, mērķu izpildīšanu, kā to nosaka ietvar direktīva, un cerams, ka eh, plāni, ko gaidām, to arī apstiprinās. Paldies! Lielas paldies! Vai kāds jau vēlas rēģēt? Jā, saka Grota kungs. Man jāatvainojas kolēģi vārdā, viņš nevarēja būt klāt šodien. Bet, eh, nu, kā jau komisija teica, lietas tika aktualizētas un ir jauna informācija, īpaši runājot par 23. Eh, pantu, citādi uh, šis pants netiktu ievērots, un tas nozīmētu līguma noteikumu pārkāpšanu. Līdz ar to mm, mūsu jautājums ar komisijas atbildi mm, tiek atrisināts. Labi. Mm. Tagad uzklausīsim Pedičīnī kungu. Tagad lūkšu komisiju atbildēt uz Gržiba kunga jautājumu par uh, atbilstību un pārkāpumu procedūru. Tas ir ceturtais jautājums. Par uh, dīzeļu uh, dzinējiem un pārkāpumu procedūru. Paldies par ceturto jautājumu. Atgādināšu, ka dalībvalstīm jāizpilda mērķi mm, saskaņā ar mm, direktīvas nosacījumiem, un mm, tur un ir par rezultātu, nevis par līdzekļiem, kā to darīt. Papildus tam dalībvalstīm ir daudz pasākumu savā arsenālā, tā teikt, lai īstenot šos mērķus uh, pilsētvidas schēmas, uh, ekonomiskie uh, rādītāji. Te var izmantot visu, lai mazinātu emisijas. Šādi mums jāmazina riski veselībai, ko rada piesārņots gaiss un komisijā turpina sekot līdz tam, kas notiek. Izmešus uh, garantē kopš, um, skata kopš 2010. gada gaisa kvalitātes direktīva un uh, tieši pilsētvidēs uh, lielu lomu šajā piesārņojumā spēlē dīzeļu uh, dzinēji. Mm, kā tika noteikts arī Eiropietu standartos. Līdz 2030. gadam, kas ir termiņš, kas paredzēts uh, uh, pārskatītajā neka direktīvā mm, tika veikti Rio Drive Mission testi un uh, mums uh, jāpārliecinās, ka uh, visi izmeši atbilst robežvērtībām, kas noteikti pārstrādātajā neka direktīvā. Zībkungs. Gržība kungs, atvainojiet. Paldies! Mans jautājums bija īpaši fokusēts uz uh, emisiju robežu vērtību aprēķināšanu. Piesārņojuma līmeņi tiek noteikti izmantojot standartus, piesārņojuma standartus transporta sektoram, ieskaitot um, transporta līdzekļus ar dīzeļu dzinējiem. Kas nesen notiek šeit, rāda, ka šīs emisijas, kas tika pieregistrētas testu laikā, bija daudz zemākas par īstām emisijām ielu satiksmē, īpaši NOx emisijas. Tātad dažas emisijas, ko emitē šie dzinēji, ir daudz uh, augstāk um, aprēķinātas nekā teorētiski iespējams uh, un uh, nekā tas, ko mēs gaidījām no šiem testiem. Tad pasveitrošu pilsētvidē emisijas no transporta veido lielu īpatsvaru no visām emisijām un uh, emisiju līmenis ir daudz augstāks nekā agrāk tika teorētiski aprēķināts dalību valstīm. Un jautājums ir, vai dalību valstis dalību valstīm neuzliks tādus īpašus ierobežojumus vai īpašus uzdevumus vai papildu, papildu, teiksim, uzdevumus, lai dalību valstis darītu vairāk, lai ierobežotu šīs emisijas, ja jau šīs emisijas ir augstākas nekā sākumā paredzēts. Te tādas sekundāras pārdomas pēc fakta tiek eh, izklāstītas, eh, ņemot vērā to, ka dažiem dīzeļdzinējiem reālo emisiju līmeņi ir augstāki nekā norādes tehniskajā dokumentācijā. Un tāpēc tas ir tik ļoti interesanti. Arī ņemot vērā Nacionālās emisiju samazināšanas programmas. Paldies! Paldies, Ekhaut kungs. Man ir jautājums par š, to um, pētniecību un attīstību arī ir svarīgs elements. Šobrīd parlamentā notiek liela diskusija par to. Mm. Varbūt jūsu analīzē jūs varētu pastāstīt par uh, augstas atbilstības faktoriem 2,1 un tad 2,5, eh, ko mēs vēlamies. Tas nozīmē, ka no 80, eh, no 8200 tātad eh, šis emisiju līmenis tiek pielāgots un, un ko jūs sagaidāt 2020. gadā un 2030. gadā Uh, emisiju, attiecībā uz emisiju līmenī, teiksim, attiecībā uz NOX emisijām. Un, kad mēs runājam par pētniecību un attīstību ar mm, um, GROW ģenerālu direktorātu, uh, mums nebija uh, vēl NV komitejas viedoklis, un tagad mūs interesē jūsu viedoklis tātad tā, mm, par, mm, um, tad piesaistot tieši mūsu gaisa kvalitātes tiesību aktu. Labi, iecitētām nāc došu vārdu komisijai. Paldies! Kā komisija jau vairāk kārt norādījusi, mēs gribētu redzēt ambiciozākus mērķus, bet neskatoties uz to, uzskatām, ka šis ir ļoti labs pienesums tam, lai mazinātu emisiju līmeni. Mēs runājam, mēs salīdzinām šī brīža situāciju un to, kas, to, to, to, kas ir jāsasniedz, un tas ir uh, samazinājums par vairāk nekā 50%, tas būtiski uzlabo arī gaisa kvalitāti līdz ar to. Man nav skaitļu attiecībā uz to, kā tas ietekmēs gaisa kvalitāti, bet uh, man jāsaka, ka mēs daudz tuvāk esam nekā jebkad. Uh, Eh, tai iespējai, mm, ka dalībvalstis tiešām varētu ieturēt uh, robežvērtības attiecībā uz gaisa kvalitāti 2020. gadā. Un, kā es jau teicu, nepieciešamā mums ir atbilstība, un līdz ar to rezultāts ir svarīgāks par, uh, mē, uh, par um, līdzekļiem. Uh, Tad emisijas, mm, kas mums ir transporta sektorā, ir jākompensē citiem faktoriem. Te var aplaukot pilsētu vides schēmas mm, reģionos vai pilsētās, un mm, tad arī varbūt ekonomiskie stimuli vai citi pasākumi, ko dalība valstis var piedāvāt. Tad 2030. gadam un 30. gada mērķiem tam ir mazāka loma. Nu, mēs neuzskatām, ka šo pasākumu, ka šie pasākumi varētu ietekmēt 2030. gada nolūkus neka direktīvas izpratnē, jo mašīnu flote tiks atjaunot. Proti autoparks. Labi, tagad mēs turpināsim ar um, pirmo jautājumu, otrajā jautājumu grupām. Uh, pārkāpuma procedūras kopumā mūsu kolēģi bija, mm, mūsu komitejas kolēģi sagatavoja šo jautājumu, dažu komisija iespēja atbildēt. Paldies! Mēs piekrītam, ka ir. Uh, jāseko līdzi tam, kā tiek īstenota gaisa kvalitātes direktīva dalībvalstīs, un šajā ziņā mums ir vairāki instrumenti. Un viens no tiem ir pārkāpuma procedūra. Pirmā lietu grupa, ko skata nu jau kopš 2008. gada, mēs uh, skatām PM10 daļiņu robežvērtību pārkāpšanu 2005. gadā tas jau tika īstenots, un tas nozīmē, tas notika iepriekšējās direktīvas pastārnē. Un kopš tā laika tika īstenotas iniciatīvas, tādas kā novērtējums 17 dalību valstīs, piemēram, un um, kad mēs aplūkojam, kā mēs ar pārkāpumu procedūru varam risināt šīs problēmas. Tad mums bija Austrijas gadījums, un, teiksim, Austrija savus, um, savus robežvērtības ir pielāgojusi attiecībā uz PM10, un līdz tiesai nenonāca, bet bija citas valstis, kur um, šīs problēmas uh, palika neatrisinātas, un tika, mums bija arī spriedums, bet tas uh, attiecas uz iepriekšējiem pārkāpumiem, līdz ar to. Uh, Eh, bija grūti izmantot šos spriedumus kā, kā precedents eh, turpmākai darbībai. Mm, tāpēc eh, komisija izlēma sodīt ne tikai par nepietiekamiem, ne, nepietiekami efektīviem pasākumiem, bet arī par mm, to, teiksim, ka tādu pasākumu vispār nav, netiek plānoti. Mm, tāpēc tika palaists tas jaunas uh, pārkāpuma procedūras, kurām nepieciešams vairāk laika, jo ja tās ir sarežģītākas, ar apjomīgas arī diezgan mm, prasa cilvēku resursus un laika resursus, lai izskatītu situāciju uh, daudzās zonās un atkal 17 valstīs uh, tika vērtēta situācija, bija daudz plānu, ko saņēmām, lai pierādītu, ka netiek pārkāptas eh, šīs robežvērtības. Mm, teiksim, komisijai īpaši uh, cieši sekoja līdz tam, kas notiek Bulgārijā, kur situācija ir ārkārtīgi smaga. Un ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, mm, Eiropas tiesa vajadzētu uh, apstiprināt šo mūsu pieju. Mm, šādi spriedums attieksies arī uz nākotnes eh, problēmām, un šādi mēs varēsim labāk eh, sodīt, teiksim, sankcionēt dalību valstis, kas neievēros savas, savus pienākumus. Bet uh, tiesa arī uzsver, ka mēs nerunājam te tikai par PM10. 2010. gadā uh, Mm, tika skatītas arī citas vielas, un eh, tas tika skatīts līdzīgā veidā. Lielbritānijā situācija bija ļoti nopietna, līdz ar to viņu gadījums tika izskatīts eh, kā pirmais, un tam sekoja citas dalība valstis. Mēs eh, tagad kā tādu pilotu projektu veicam izmeklēšanu mm, attiecībā uz dalību valstīm, kas pār pārkāpja atļautas robežvērtības, mm, tā tāda mums ir 17, divas no tām jau uh, ieviesušas atbilstību, bet uh, sešas valstis, uh, pret sešām valstīm pārkāpuma procedūras turpinās. Tātad mm, ir uh, tikuši nosūtīti formāli paziņojumi par to un uh, viņu informācija, ko saņēmam tātad no šīm valstīm, tagad tiek izvērtēta mūsu dienestos. Paldies! Berderes kundze. Paldies un paldies par jūsu atbildi. Nu šķiet, ka katram deputātam kādreiz vēlētāji nu, uzdevuši jautājumu, kāpēc te tiek pieņemti likumi, kas nekad netiek īstenot, netiek piemēroti pienācīgi. Nu, mums tas ir ļoti frustrējoši. Kopš 2008. gada likumdošanā mēs runājam par to, ka jārīkojas un procedūra mūs aizved līdz tiesai un tad atpakaļ un tā tālāk tas ir nebeidzami. Ja mani pieķertu veikalā mm, zogot, tad, nu, mani aizvest uz policijas iecirkni un tas būtu viss. Uh, ja dalībvalsts neievēro nosacījumus, tad kaut kas jādara bet nekas nenotiek. Gads, gadu ilgi tiek nosūtīta viena vēstule, un tad gadu ilgi gaida atbildi, un aptuveni tik ātri tas viss notiek. Un es, es dzirdu, ko jūs teicāt eh, par cilvēku resursiem, bet, teiksim, jā, komisija ir eh, policists, un jā, likumdošana mm, ir tāds instruments, kas mums ir, eh, varbūt jums nevis jāgaida visa informācija no dalībvalstīm, bet jādara jūsu darbs, izmantojot šo likumdošanu. Mums vajadzīga šī atbilstība un mums to vajag ātri, un mums jābūt gataviem sodīt tos, kas atsakās sekot līdzi. Jo te arī runa par tādu jautājumu, kas vienkārši ļoti būtisks, jo nu, mēs eh, nevaram neelpot vietā, kur mēs dzīvojam. Mums tas ir jādara un eh, tas mūs skar katru brīdi praktiski. Tad, ja komisija varētu pātrināt savas procedūras, mums, zinu, mums ir šī gaisa kvalitāte, mums ir neka direktīva, un eh, mums notiek trialogi nebeidzami, un visi vēlas šo vienošanos, un tad eh, rīcība, faktiska rīcība tiek atlikta eh, uz desmit gadiem, jo trūkst atbildības, un tas ir ārkārtīgi frustrējoši. Jo mums deputātiem ir jātiekas ar vēlētājiem. Un eh, katru reizi kāds jautā, kāpēc likumi netiek piemēroti? Kāpēc tā notiek? Please. Thank you. Paldies! Eh, protams, var eh, saprast eh, sarūktinājumu, bet es domāju, ka šis process ir jāskatā tā mm, veidā pēc būtības. Ir simtiem zonu, kur tiek pārkāptas robežvērtības, ir simtiem plānu, kas mums jāizvērtē. Mums, protams, tas viss ir jādara tādā veidā, lai mums būtu e, kāda iespēja tiesas priekšā un ir e, tik tiešām e, jāpiemēro paziņot pārbaudu, lai pārliecinātos, ka mēs pareizi rīkojamies. Ir arī tam jāvēlta visnepieciešamie resursi, lai mēs uzvarētu prāvā. Un, protams, ka tas ir liels tehnisks un juridisks darbs, kas ir jāizdara, lai aizstāvētu mūsu lietu. Un tā ir daļa no iemesla, kāpēc uh, šīs eh, te eh, procedūras ir ilgākas, un, protams, jūs zināt, eh, ka ir arī tādas procedūras, kas īstenā mūsu rokās, mēs tās nevaram izmainīt, mums ir jāiet cauri šīm procedūrām. Tādā veidā, kā tas ir izveidots, un tās ir sev attaisnojuši gadu gaitā. Bet, protams, ka ir cilvēki sabiedrībā. Es saprotu, ka viņi ir sarūtināti tomēr šī iemesla dēļ, Mēs eh, neap stāsimies tikai pie pārkāpuma procedūrām, un mums eh, tas kļūst par aizvien svarīgāk mūsu politikas komponentu. Tad tas, ka, ja mēs redzam, ka dalībvalsts kaut kādā veidā eh, ir kādās briesmās vai arī jau ir pārkāpusi robežvērtības, tad parasti mēs ar šo dalībvalsti cieši kontaktējamies, mēs ar viņiem runājam, ar viņu pārstāvjiem reģionu pilsētu pārstāvjiem, ko mēs varam darīt lietas labā. Un līdz ar to ir eh, tās paralēlas procesē, kura ietvaros mēs eh, cenšamies eh, nodrošināt to, lai šī pārsniegšana vairs nebūtu pārsniegšana, lai nebūtu iespējams uzsākt šo pārkāpumu procedūru. Jo vissvarīgākais ir, ka ir konstatēta pārsniegšana šajos procesos, un e, cilvēkiem jābūt drošiem par to, ka viņi elpo vīru gaisu, un otras puses e, viņi e, var arī apturēt šo ļoti sarežģīto procedūru, to visu nojas līdz tiesai. Mēs e, esam e, paralēli pie e, šiem lietām strādājuši daudzus gadus, un es domāju, ka dažas dalībās jau patiesībā tām atbilst, un Mēs esam pārliecināti arī par eh, to, ka tā notiks arī ar citām dalībvalstīm, kuras eh, šobrīd eh, ir pārkāpuma procedūras procesā. Ir jāpātrina šis process tādā veidā, ka mēs virzamies uz priekšu paralēli veidā. Paldies! Paldies! Un tagad piektais jautājums. Tātad daļiņu ietekme. Federas kunga jautājums. Arī no Bērders kundas puses atskanē šāds jautājums. Thank you, Chair. Paldies. Attiecībā uz PM10 Kā jau iepriekš eh, teicu, tad joprojām ir vairākas dalībvalstis, eh, eh, kuras pārsniedz šīs vērtības. Tomēr ir uzlabojumi, un mēs arī varam redzēt to, ka daži šie mm, pārsniegtās vērtības samazinās. Dažkārt ir tā, eh, ka eh, tātad eh, gadskārtējā vērtība netiek pārsniegta, kaut arī kāda mazāka vērtība tiek pārsniegta. Dažkārt šādas situācijas, tas, protams, nav apmierinoši, tomēr tas nozīmē, ka vismaz ir iespējams kaut kā ierobežot gada vērtības. Problēma, protams, ir ļoti nopietna. Es nevaru noliegt, ka dalībvalstīm ir tāda pieredze un ja nacionāla līmenī e, tiek pieņemti pareizie mēri, tad var situāciju risināt. Un faktiski lielākoties e, dalībvalsts atbilstību e, var panākt vismaz nu, tas, līdz 2020. gadam. Un līdz ar to es jau teicu, ka komisija Eh, tagad ir nodusi eh, lietas līdz tiesai, eh, no sākuma tagad pēc Bulgāriju, kur mēs jūtām, ka šī te um, pārsniegšana ir jūs sevišķi augsta. Bet mēs arī monitorējam situāciju 15 mm, citās dalībvalstīs, kuras jau ir saņemušas dažādas paziņojums un atzinums. Un ir iespējama arī tālāka rīcība atkarībā no tā, vai mēs redzēsim, kā dalībvalstis šajā laikā ir atraduši kāds pasākums, um, kas mums ļauj secināt, eh, ka um, tur vairs nepastāv robežvērstību pārsniegšana. Un bija arī jautājums attiecībā uz ozonu. Eh, tur eh, vides mērķi, kas ir iekļauti direktīvā, tiem ir juridisks sat status attiecībā uz īstenošanu PM10, tur ir liela skaidrība, tur e, e, ir jāpanāk rezultāts un tas viss ir jāizno, bet, protams, ka šobrīd te ir runa par mērķvērtībām. Un tās ir jāpanāk, kur iespējams. Protams, ka tas sniedz daudz lielāku elastīgumu dalībvalstīm. Arī dēļ tā, Eh, eh, kāda ir ozona ķēde. Es šajā sakarā vēlētos eh, uzsvērt, ka jaunās direktīvas ātra pieņemšana ir ārkārtīgi būtiska, tāpēc, ka ozona mērķu vērtību pārsniegšana var notikt dalībvalstīs arī tajās, kur tiek pārkāpti ozona prekursori, un tāpēc ir ļoti būtiski, lai mums būtu tāds, tāda konsekventa pieeja un ka dalībvalstis tādā gadījumā varētu būt drošas par to, ka patiesībā tās var panākt e, emisiju samazināšanu un līdz ar to e, e arī e, iekļauties šajās robežvērtībās, jo e, tām e, nav jāsvasas par šīm te e, e gaisa gais piesārņojumu pārobežu e, iezīmēm. Paldies! Liels paldies, Bērts Konze! Līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā, tad, tad kam ir iespējams atspoguļot darbu ar šīm valstīm ātri, šīs tiesība akts ir ļoti lielā mērā reģionalizēts, un viena no tām lietām, ko esam iemācījušies no net likumdošanas, ir tas, ka ir nepieciešams iesaistīt visus ekonomikas sektors. Tas, tā nav tikai valdība un reģioni, uh, E, ir vajadzīgs, e, lai iesaistās e, visi sektori. Un šis te jautājums par, par, par cilvēku gaisu, nu, visticamāk, to būs vieglāk risināt tādā veidā. 20 dalībvalsts tātad ne, neievēro šos noteikumus. Un, ja visi pārkāp noteikumus, Un tā ļoti skumja situācija. Un tas ir arī ļoti e, būtiski tātad, e, komisijai, e, kādā veidā mēs varam ātri īstenot tiesību aktus, kādas esam pieņēmuši. Es saprotu, ko jūs sakāt, tomēr. Es esmu sarūzināta tādā ziņā, ka pārāk daudz cilvēku tiek caur sveikā ar pārāk augstu uh, piesārņojumu līmeni, un mums nav tādu instrumentu, ar kuru palīdzību mēs varētu rīkoties ātri un efektīvi, lai aizsargātu cilvēku veselību. Iespējams, ja būs kāds eh, nodoklis eh, eh, saistībā ar piesārņojumu, tas viss ātrāk arī izcinātos. Ja tā, tā būtu tāda taustāmāka lieta. Bet jā, paldies par jūsu atbildi. Es apzinos, ka šis darbs ir sarežģīts, tomēr es domāju, ka E, viss tas, ko mēs šeit Eiropas Savienībā dārām, jautājums par neatbilstību, tas e, viss e, būs kas tāds, ko sabiedrība redzēs un par to ļoti satrauksies. Nākamais runātājs. Tad komisija, paldies. Tad es runāju par 16 no 20 valstīm. Un tās arī nav visas dalībās, par ko mēs runājām ļoti bieži e, tie ir tādi karstie punkti. E, protams, e, ka tas nesamazina briesmas cilvēkiem, kur dzīvo šajās teritorijās. Un mēs nerunājam par visu valsts teritoriju šai sakarā. Un kas attiecās uz problēmu par šo te pārkāpumu procedūru, mēs to risinām tādās fāzēs, jo labāk ir sākt tajā brīdī, kad problēma ir lielāka brīdī, kad robežsardzību pārsniegšana ir visaugstākā visaugstākā. Brīdī, kad sabiedrība ir pakļauta sliktam gaisam, bet es vēlos uzsvērt, ka mēs tik tiešām sakojam visiem gadījumiem, kāda ir šī robežvērtība pārsniegšana. Tomēr, attiecībā uz prioritātēm, mums ir uh, Eh, tad eh, tāds princips, ka mēs no sākuma risinām eh, visaržģītākās problēmas un pēc tam vispārējās, bet jebkurā gadījumā nav tā, ka mēs ignorētu kādas robežvērtību pārsniegšanas. Mēs to visu risinām tādā visatvarošā veidā. Paldies! Paldies! Tagad sastais jautājums. Padičīnī kunga tad ierosinātais jautājums. Lūdzu. Paldies. Un te ir vairākas komponentes šajā jautājumā. No sākuma gaisa kvalitāte. Iespējams, es dažkārt eh, atkārtoju to, ko esmu iepriekš pateikusi, bet tas ir, lai viss padarītu skaidrāku. Mēs eh, vērtējam gaisa kvalitātes datus, kurus iesniedz dalībvalstis katru gadu. Piemēram, 2014. gada eh, eh, dati tika eh, iesniegti šī gada septembrī, un tās ir pamats, uz kā mēs tad realizējam īstenošanu. Šobrīd gaisa kvalitātes jomā ir tātad šī tā mm, pārkāpuma procedūra pret Itāliju, PM10, un tur ir arī jautājumi par gaisa kvalitāti. Nu, tātad eh, Neapals un Kazērtas eh, atvesļošanas zona, par to te runa. Daļēji tas eh, saistās ar šo te teritoriju, tad šī te pārkāpuma procedūra un attiecībā uz ūdeni komisija vēlas atgādināt, ka Dalībvalstīm ir pienākums eh, izmeklēt eh, un risināt eh, problēmas, kas saistās ar mm, rūpzvērtību pārsniegšanu, kas ir noteikta ūdens kvalitātes direktīvā, un komisija cieši uzrauga to, kādā veidā dalībvalstis realizē šos ieteikumus, un nesen mēs mm, pamanījām, ka tātad Itālija realizējusi pasākumus pret ķīmiskajiem piesārņotājiem, Tur ir tādi eh, vadības plāni, eh, eh, ko dalībvalstis 15. gada beigās pieņems, un tad tas viss tieks 6. gada martā komisijai iesniegts, lai mēs varētu izvērtēt. Un tad attiecībā uz atkritumiem mēs vēlamies atgādināt, ka Eiropas Savienības tiesa jau ir nosūtījusi Itāliju par to, ka tai neizdodas īstenot 26. gada eh, direktīvu eh, par atkritumiem kampānijā Itālijā, arī attiecībā uz eh, instalācijām un arī attiecībā uz direktīvu par atkritumu poligoniem. Attiecībā uz industriāliem atkritumiem ir jānosaka tiesību akts, kuros iestādēm tiek sniegti visi nepieciešamie instrumenti, lai risinātu šo piesārņojumu. Uh, Uh, un uh, tātad, um, tātad ja tiek pārkāpta kāda vidas piesārņojuma uh, standārti, tad nacionālā iestāde var noteikt papildus pasākumus arī tādus, kas ir stingrāki um, nekā tādi, kas ir panākami ar labākajām iespējamām tehnikām. Un ja tiek eh, pārkāpti eh, šie, tā, eh, šie standārti, tādā gadījumā operatoram var tikt pieprasīts veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai garantētu, ka atbilstība tomēr tiek panākta. Mums nav konkrētas informācijas attiecībā uz instalāciju izraisīto piesāņojumu, uz ko tiecās direktīva. Mm, Tad tieši to, kas ir literāla domicijo Arezāno kampānijā Tomēr, eh, kas attiecās uz eh, mm, mm, citām eh, vietām, kas ir minētas šeit, ir jāatzīmē, ka pret Itāliju ir uzsākts pārkāpuma procedūra mm, tātad, saistībā ar Taranto pārkāpumiem. Un ir vēl viena eh, pārkāpuma procedūra, kas ir eh, uzsākta pašā laikā, un tās ir tādas aktivitātes, kas risinās eh, komisijā, lai mēs risinātu visus šos jautājumus, kuri, mūsuprāt, ir Eiropas Savienības vidas likumdošanas pārkāpumi. Paldies! Paldies! Priečīnīkungs! Paldies! Priekšsāja kungs! Es tik tiešām augstu vērtēju šo te atbildi Eh, jūs bijāt eh, kādā pasākumā, kur mēs eh, runājām par šīm lietām, un es varēju arī dzirdēt, ka šādos apstākļos nav īsti runa par Taranto. Tur ir divi dažādi sarežģīti gadījumi, Un uh, no mūsu uh, puses uh, cilvēki uh, aicina rīkoties uh, daudz stingrāk uh, saistībā ar šo pārkāpumu procedūru. Vajadzētu iet vēl tālāk nekā šī uh, te, uh, procedūra, tāpēc ka uh, šobrīd tā nav efektīva. Un es domāju, ka uh, šādās uh, situācijās uh, ir nepieciešams. Uh, kritiski rīkoties tieši no Eiropas komisijas puses, nevajadzētu ļaut uh, Eh, rīkoties vietējām iestādēm. Eh, tāpēc, ka eh, schēma, kas tiek piemērota šādās teritorijās, kuras ir ļoti korumpētas, tieši vajadzētu uzturēt tādu kritiku, lai piešķirt jauns resursus. Tātad Eiropai vajadzētu piešķirt resursus. Un par to maksā tātad pilsoņi. Un tāpēc ir skaidrs, ka ar Eh, tādu pārkāpumu procedūru nepietiek, un tāpēc es arī eh, aicināju NV komiteju aktualizēt eh, šo situāciju un doties misijā, lai mēs varētu ar savām acīm redzēt, kas īsti notiek. Protams, ka tas neatrisināsies 15. gadā, tas netiks atrisināts līdz 16. gada martam. Tomēr, ja mēs ar savām asīm redzēsim to, eh, ko es esmu redzējis tādā gadījumā, mēs eh, redzēsim, eh, ka tā ir milzīga katastrofa un ir skaidrs, ka tā visa risināšana nepietiks ar pārkāpumu procedūru. Paldies! Vai komisija vēlas rēģēt? Labi. Līdz ar to varam ķerties pie nākamā punktā. Nu, tad ir pašreizējo eh, pasākumu pārskats. Bērders eh, kundze, tas ir basīto jautājumu. Došu vārdu nekavējoties komisijai, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka tagad visiem skaidrs, ka ambientā gaisa eh, politika un šī direktīva ir būtiska. Politikas uh, būtu politikas instruments, lai mēs nodrošinātu, ka nākotnē mēs um, nodrošinam atbilstību PVO vadlīnijām, un šīs vadlīnijas tiek iedzīvinātas visur. 2013. gadā komisija veica gaisa, Eiropas Savienības gaisa kvalitātes politikas uh, pārskatu, un šajā pārskatā izkristalizējās, ka nav pat labam pamatoti un, un uh, nepieciešami pārskatīt gaisa kvalitātes direktīvu. Mēs mēs tajā brīdī. Atgādināšu, ka Eiropas Savienības robežu vērtības eh, jau tagad ir pieskaņotas un, un atbilst vairāk, kas jautājā ziņā eh, PVO vadlīnijām, piemēram, NO2 vidējais gada rādītājs. Un tas atbilst Eiropas Savienības vadlīnijām attiecībā arī uz mazo daļiņu, PM10 un uh, eh, PM2,5 piesāņojumam un PM10 daļiņām. Pievērsat uzmanību tam, ka 16 daļvalstīs joprojām ir pārsniegts robežvērtības. arī ar mazāk um, striktām robežu vērtībām. Tā kā pirms mēs uh, sasniedzam PVO robežu vērtības, mums tomēr vajadzētu nodrošināt un panākt, ka mēs uh, sasniedzam mūsu pašu robežu vērtības. PM2,5 es atgādināšu, ka robežu vērtības Eiropā ir spēkā tikai sākot ar šī gada janvāri. Līdz ar to gaidīsim, kā tad būs dati pēc kāda streiķīša, lai attiecīgi varētu nodrošināt uh, atbilstības pārskatu. Eiropas komisijas tīrā gaisa programma, ko sastādījām un publicējām 13. gadā, koncentrējas uz to, lai panāktu atbilstību pastāvošiem gaisa kvalitātes eh, standartiem vēlākais līdz 2020. gadam. Un izmantojam pārstāvot to NEC direktīvu, lai samazinātu emisijas eh, sākot 13. gadu, par to jau runājām iepriekš. Un šāds emisiju samazinājums, šāds izmešu samazinājums, protams, eh, samazinās arī um, pat labāk pastāvošā koncentrācijas līmeni gaisa, gaisa kopumā Eiropā. Bet gaisa kvalitātes direktīva un arī attiecīgās robežvērtības eh, tomēr pastāvīgi tiek pārskatītas, jo pie, ir pietiekami daudz zinātnisko datu par, ja eh, sevišķi PM 2,5 un NO2 un to atstātu ietekmi. Un tā vēl tagad ir sācis, sācis, eh, sākus pārskatīt robežvērtības. Uh, savā saimniecībā. Nu, izmantosim šos datus pēc tam, kad tie būs tiem pēc pāris gadiem, un kā es uzsveru iepriekš, pat labāk mums nepieciešams nodrošināt pirmkārt to, lai viss tā atbilst atbilstu Eiropas Savienības standartiem, patreiziem standartiem, pirms mēs varam spēkāt turpmākus soļus, lai um, pieskaņotos PVO vadlīnijām, kas, protams, ir mūsu ilgtermiņa mērķis, to es noteikti vēl viennozīmīgi vēlos uzsvērt. Un, uh, tas atbilst arī mūsu mērķim atbilstoši 7. CFP programmai. Nu, kurš tad izteiksies nākamais? Kebrandī kungs saka paldies komisijai. Un jāatzīst, ka es um, saprotu, cik šī tā situācija ar komisiju. Zinu, ka zinātnīsku iemeslu dēļ būtu nepieciešami striktāki standarti, un no otras puses eh, tomēr mums jāskatās ar situāciju, ar realitāti uz vietām, to, ka dalība valsts vienkārši nespēja nodrošināt atbilstību jau patreizējiem normatīviem, nemaz nerunājot par eh, kādiem striktākiem normatīviem nākotnē. Un savā ziņā situācija nedaudz dīvaina. Mēs eh, it kā apbalvojam nebilšus dalību valsts par to, ka tās nespēja nodrošināt atbilstību patreizējiem standartiem. Tādējādi mēs paši sev sasēnam rokas un nedodam sev iespēju uzstādīt augstākus mērķus atbilstoši PVO vadlīniju mērķiem. Un, mans jautājums komisijai līdz ar to ir lūkots. Labi, tiesība akti ir viena lieta, likumdošana ir viena lieta, un es saprotu, ka varbūt no politiskā viedokļa raugoties nebūtu īpaši prātīgi ierosināt pat labu un striktākus politikas pasākumus vai robežvērtības. Bet paziņojumā, ko jūs adresējāt dalību valstīm, es iedomājos, ka tomēr sasnoties ar dalību valstīm, jums droši vien pastāvīgi tomēr atcaucoties par jau vadlīnijām, lai dalību valsts zinātu, tomēr likt pie sirds to, ka tam ir nepieciešams nodrošināt dalību valstīm ne tikai pastāvošiem Eiropas Savienības normatīviem, bet ka ideālā pasaulē kaut kur divkaimiņā tām būs jānodrošina atbilstība tādām striktākām vadlīnijām, PBO līmenī. Nu, līdz ar to jautājums, vai jūs to liekat pie sirds? Uh, no dalību valstīm un komisijas saskaņā ar dalību valstīm. Vārds komisijai. Jā, viennozīmīgi. Es iepriekš uzsveru, ka mēs tiešām uzsveram pastāvīgu sakars ar dalību valstīm. Tātad ne tikai tas, ka ir jāiedarbina pārkāpuma procedūra, kas tāds, tāds ļoti Nu, tie ierobežot gadījumu skaits, bet mēs pastāvīgi uzsveram kontaktus ar pašvaldībām, ar reģioniem, ar, ar, ar um, pilsētām un tā tālāk, un viennozīmīgi mēs viņiem liekam pēc sirds un uzsveram, ka nākotnē viņiem nāksies iet tālāk pēc uh, sola virzienā uz PVO vadlīnu īstenošanu, un uh, tas ir viennozīmīgs uh, mēģis, kas figurē 7. CFP programmā. CLP programmā izplatīja, tāpat ir pārstāvētajā NEC direktīvā. Tikai gaisa sadītajā programmā var paredzēt viennozīmīgu samazinājumu dažādiem piesārņotājiem, kas eh, palīdzēs mums samazināt eh, ietekmi uz cilvēku veselību par aptuveni 52%. Tas savukārt mums, eh, vien, protams, ļaus pietuvoties arī PVO vadlīnijām. Nu, tā kā šie procesi ir iekustēsies, un ka mēs arī redzēsim uh, kādā gultnē rit, tad ievirsās PBO darbs attiecībā uz noteikti piesārņotā vielu sliktāku apkarošanu, un tad eh, kompleksi izvērtēsim visus šos pierādījumus un datus un pieņemsim lēmumu, vai tiešām ir nepieciešamība noteikti jaunas normatīvas. Un, ja šāda nepieciešamība ir, tad, protams, pārstrādāsim arī eh, gaisa kvalitātes robežvērtības. Iemetīsiet aci e, A aģentūras e, gaisa kvalitātes pārskatā, kas vairs klājā pavisam nesen, arī tas ir pieejams visiem, tad redzēsiet, ka šajā pārskatā, šajā ziņojumā ir um, informācija un, un arī uh, e, šīs informācijas tonas ir tāds, ka nu, PVO robežvērtības ir mūsu temiņmērķis noteikti. Paldies! Paldies! Tagad mēs jau komisijai esam gatavi atbildēt uh, uz pēdējiem diviem jautājumiem. Diemžēl jautājumu uzdevēja ir kādā citā sanāksmē, viņi nav šeit klāt un uh, trešais jautājums. NO2 robežvērtību pārkāpšanas lieta un eh, astotais jautājums par NO2 emisiju robežotības samazināšanu um, piesārņojumam no dīzeļa dzinējumi. Komisija, es tagad atbildēt, jā, protams, runājot par trešo jautājumu. Apzinot situāciju dalību valstīs, kas ir ziņojušas par NO2 robežotību pārsniegšanu. Esam uzsākuši pārkāpumu procedūru, vēršoties pret visnopietnākajiem pārkāpumiem, runājot par šo piesārņotāju vielu mm, figurēšanu darbā, ņemot vērā gan apjomu, gan, gan arī populāciju, kur tas, šis, šis piesārņojuma apjoms skar. Pat labi izvērtējam, kas tad un kā. Turpinam izvērtējumu konkrētajā dalību valstī. Esam iedarbinājuši nākamo pasākumu kārtu, kur varam laiku palaist pret arī. Citām valstīm ir nepieciešams nu, patreizēja pārkāpuma procedūra, un to varētu arī pātrināt, pastiprināt, ņemot vērā situācijas nopietnību. Ja mēs atcerēsim, ka daivalstu pasākumu, lai sasniegtu saulēcīgu robežu vērtības nestrādā, nu, tad um, esam gatavi uzsākt nākamo pasākumu kārtu. Tik tā par trešo jautājumu, un tagad uh, septītais jautājums. Atvainojos, astoties jautājums, es biju sakrunātāji par NO2 robežvērtībām un šo robežvērtību samazināšanu um, automašīnām ar dīzeļdzinējiem. Kā pieskāros šiem jautājumiem iepriekš, un uzskatu, ka komisija um, ir um, apņēmīgi ķersties pie lietas, lai uh, atjaunot līderu sistēmas um, uzticamību un reputāciju, tas nepieciešams gan publikai, gan, gan nozarei. Uh, Un eh, nepieciešams, protams, lai novērstu arī papildus eh, kaitējumu pilsoņu veselībai un apkārtējai vidē. Nepieciešams, lai ARD testēšana paliktu uzticama un robusta, lai tā būtu piemērota tehniskajiem eh, jaunievedumiem. Esmu izstrādājuši normas līdz ar to laiku, sākot ar 20. gadu, ik gadu tiktu um, inspicēta portatīvā tehnoloģija, kas tiek izmantota ARD testēšanai. Un uh, cerams, ka šīs tehnoloģijas izmantošana kļūdas marža mazināsies. Jautājumā tika pieminēts, ka emisiju samazināšana, protams, tikai viena medaļas puse. No otras puses ir nepieciešama arī tipa apstiprināšanas sistēma, tirgus uzraudzības sistēma. Ja tāpat arī jā, jāstiprina automašīnu pārbaudītāja neatkarība. Un komisija strādā pie tipa apstiprināšanas likumdošanas, lai šīs satvers būtu tāds uzticamāks, robustāks un tāpat arī, lai tas nodrošinātu uh, adekvātu instrumentāriju uzraudzības iestādēm, kas attiecīgi varētu pieņemt sankcijas pret eh, neatbilstošiem un nedrošiem produktiem un to ražotājiem. Un nu, epicentrā šeit ir eh, tātad, eh, produktu izņemšanas un garantiju mehānismi, kā arī sadarbības uzlabošanas starp kontroli iestādēm. Tāpat arī, vai valstīm tiks pieprasīts veikt tirgus uzraudzību un uh, regulāri kontrolēt uh, transporta līdzekļu veiktspēju, šiem transporta līdzekļiem ienākot, lai valsts teritorijas tirgo, un visbeidzot komisija jādod lielāks pilnvars iejaukties un pieņemt lēmumu par to, vai dalību valstu veiktās korekcijas ir pietiekams. Nu, šos pasākums uh, mēs iekļausim priekšlikuma projektā, vispār jau auto transporta līdzekļu tipa apstiprināšanas procedūras jauniem satveram, tātad drīz sagatavosim šo, šo priekšlikumu. Bet pagaidām rūpīgi un, un uzmanīgi ieklausīsimies viedokļos, kas ir pausti par citiem potenciāliem pasākumiem, nu, piemēram, nepieciešamību varbūt eh, veidot efektīvu pāraudzības un monitoringu sistēmu, kas vai, vai neatkarīgu eh, certifikācijas iestādi. Mēs nu, esam gatavi izskatīt dažādas iespējas, dažādas opcijas, to, tātad šo opciju cenu un, un uh, realistiskumu, un uh, esam gatavi šajā diskusijā, tātad to visu ņemt vērā. Paldies! Paldies, nezinu, vai vēl kādi jautājumi no maniem kolēģiem komisijai? Nu, šķiet, ka ne. Nu, ko tātad, paldies. Pateicos komisijai. Un tas to arī Enda komitejas sanāksme ir uh, beigusies. Tiksimies nākamajā mūsu sanāksmē, kas paredzēta 3. Uh, decembrī kopējā sanāksmē nākamajām debi komitejām un 14. decembrī mūsu kārtējā sanāksmē Strāspūrā. Lai paldies, lai jums labs vakars! Vislabāk!